<clears throat> we resume the agenda now. Atsāksim darbu, skatīsim darba kārtību, jo mums ir eh, laika grafiks, atvainojos, ka kavējamies, un tagad skatīsim e-stratēģijas eh, veidošanu starptautisko kultūras attiecību jomā šī ziņojuma grozījums, esot 313 eh, grozījumi. Referents sanāksme notika 28. aprīlī, un šīs Eh, sanāksmes laikā divi abi līdzreferente vienojās par 21 kompromisu, un tāpēc mēs tagad labprāt um, apspriestu šos uh, eh, grozījums. Un tagad došu vārdu līdz priekšsēdētājai šajā sanāksmē. Paldies, ka piedalāties šajā kopīgajā kultu un afetu sanāksmē. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju pateikt pārsteigums. Sorry. <laughs> es atvainojos. Brauka kungs. Mana kārta izteikties, vadīt šo sanāksmi. Paldies eh, Kristisan uh, kungam par uh, ievadvārdiem, un tagad es pāriešu uz ungāru valodu, lai turpinātu mūsu sanāksmi. Bár nincs sok időnk, de mielőtt megadnám a szót az előadóknak, engedjék meg, hogy szó... Jā, mums nav pārāk daudz laika, bet es pirms došu vārdu mūsu referentiem. Ļaujiet man pateikt dažus vārdus. Pēdējos dažos gados Eiropas Savienība ir piedzīvojusi ekonomisko un sociālo krīzu, un ļoti svarīgs elements pietrūkst mūsu reakcijā uz krīzi, un tā ir kultūra. Uh, Demokrātija praktiski ir atkarīga no politiskās kultūras. Mēs kultūras komitejā uzskatām, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt kultūras aspektus eh, debatēs par politiku. Un kultūrai ir jābūt instrumentam, kas tiek izmantots eh, diplomātijā un politikā. Kultūra piešķir eh, dzīvē jēgu, un tas ir viens no pamatiem visās sabiedrībās. Es gribētu pateikties mūsu uh, referentiem, kur ir sagatavojuši ļoti pamatīgu ziņojumu, kas apraksta kultūras vērtību un iekļauj kultūru šeit kā dzinēju spēku mūsu starptautiskajās attiecībās. Un tagad jums vārds, Broka kungs. Äh, Paldies, priekšsēdētājs kundz, priekšsēdētāja kungs. Man nav ilgi jārunā jo debatas jau bija, un es eh, atsaucoties uz eh, to, ko teica tikko Bokstors kundze, varu tikai piekrist. Eh, un ēnu referents sanāksmē mēs apspriedām šos grozījumus un sagatavojām grozi, kompromisa grozījums, un, ja nemaldos, tad otrajā kompromisā mums vēl ir šis tas jāmaina, uh, tas vēl nav pilnībā atbalstīts kompromiss, bet visādi citādi ir plašs atbalsts kompromisa grozījumiem. Šeit ir runa otrajā kompromisā par eh, vēsturisko un kultūras mantojumu Eiropā. Šeit eh, vairāk grib runāt par filozofiju un Romas un Grieķu eh, mantojumu un grib to visu papaldināt ar islāmu. Es un citi pretojamies pret to. Eiropas uh, mantojums. Jā, islāms šobrīd iedars Eiropā, bet tas nav Eiropas mantojums. Tas, manuprāt, šeit ir jānošķir. Bet esmu pārliecināts, ka turpmākajās dienās arī šajā jautājumā varēsim rast saprātīgu kompromisu, kas mums ļaus izteikties pietiekami korekti un visus apmierināt, kas ir svarīgākais, lai. Um, piekristu Leibnicam, vēl vienam filozofam, mēs esam labākā no visām pasaulēm, un to mēs tad varēsim arī īstenot. Es starp citu uzskatu, ka šis ir ļoti interesants uh, pasākums. Jā, protams, kultūras komiteja, kultūra ir vērtība pat par sevi, bet uh, AFET komitejai kultūra ir drīzāk instruments. Tās ir atšķirīgas izējas pozīcijas, kuras uh, šeit uh, mums ir eh, tādā saprātīgā veidā jāsavīja. Un eh, ar Kostas kundzi, vismaz no manas puses, eh, sadarbība ir diezgan izdevusies. Esmu arī tādās domās, ka plašāk iebal, iesaistot kultūru un kultūras vērtības, mums ir lielākas iespējas panākt kompromisus, veicināt mieru, uh, un saskaņu, un mums ir e, jāsaprot, ka kultūra un vēstura arī spēlē būtisku lomu. Tad, kad es dodos uz ārvalstīm, es vienmēr iepazīstos ar attiecīgās valsts kultūru un vēsturi, jo e, tas e, ir daudz vērtīgāk nekā iepazīties ar ekonomikas rādītājiem, kas ik pēc trim gadiem mainās. Uh, Bet es domāju, ka mums ir eh, jāraugās arī, lai arī dalība valstis eh, šeit iesaistās, jo kultūra ir nacionālo valstu kompetence un nevis ES kompetence. Un arī Lisabonas eh, līgumā tas ir iekļauts, ka mēs šeit varam spēlēt tikai tādu atbalstošu lomu. Un tāpēc mums ir jāieinteresē dalība valsts šeit piedalīties. Un tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības pārstāvniecības pasaulē var būt arī kā tāds instruments, lai uh, kultūra vairāk uh, tiktu pārstāvēta un uh, ņemtu vērā dažādās starptautiskās vienošanās uh, dalību valstu izpratnē. Uh, lai mūsu dalībvalstu identitāte tādā saskaņotā veidā vairāk izpaustos un tā būtu arī tāda pievienotā vērtība. Tātad operacionālā izpratnē kultūra ir jāizmanto, bet jāizmanto kultūra arī, lai sevi prezentētu, lai savu atpazīstamību veicinātu un tā pašā laikā arī uh, gūtu uh, tādu papildus elementu politiskajā sadarbībā, uh, Uh, iekļaut šo te kultūras aspektu. Un es uh, tiešām domāju, ka mums ar Kostas kundzi bija laba sadarbība. Un vienā punktā vēl ir domstarpības uh, starp atsevišķām politiskajām grupām. Un ceru, ka varēsim to atrisināt. Un uh, es uh, tagad tieku gaidīts arī komisijā, un tur būs runa par to, uh, kādā veidā Eiropas uh, universitāti var paplašināt Florencē par Eiropas diplomātijas skolu. Tātad būtībā tur būs runa par uh, šī ziņojuma īstenošanu dzīvē. Un tā kā šodien attiecīgie pārstāvji ir ieradušies komisijā, mani aicināja tur no paša sākuma jau piedalīties, lai uh, paustu savu atbalsti, atbalstu šī projekta īstenošanai. Paldies! Thank you, Mr. Brock. Paldies, Broka kungs, un tagad vārds Kostas kundzei, lūdzu. Eh, buonasera a tutti, mi scuso per qualcuno di Labdien visiem! Es atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos. Esmu pārliecināta, ka Broka kungs referents jau uh, pieskārās svarīgākiem jautājumiem šajā ziņojumā, arī runāja par uh, grozījumiem droši vien. Gribēju tikai īsti norādīt, ka tik, cik man tas ir zināms, uh, iesniegtie grozījumi Eh, kas bagātina tekstu, eh, ir tādi, kur lielākajā daļā gadījumu mēs varam teikt, ka eh, šie grozījumi vēl konkretizē mūsu tekstu un arī mūsu kopīgi iesniegtie grozījumi ar uh, re, referentu bija vērsts uz to, lai precizētu mūsu ziņojumu. Tātad mēs gribējām runāt par trim lielām jomām jaunajā stratēģijā. Bija Mogarīnī kundzes vēstule, kurā arī bija atsauce uz kultūru kā daļu no starptautiskajām attiecībām, eh, kurās eh, vienmēr būtu jābūt tādam bagātinošam kultūras elementam tiek norādīts uz uh, pētniecību un attīstību, uh, lai uh, nodrošinātu Eiropas Savienības stratēģisku lomu un uh, tiesiskumu un arī uh, daudzveidības saglabāšanu. Protams, ka mēs vēlamies, lai uh, mēs varētu spēlēt zināmu lomu kultūru un reliģiju dialogā un arī kultūras attiecībās šaurākā nozīmē. Uh, Es izteicu priekšlikumu, ko cerams visi arī eh, pieņems, eh, proti visos eh, divpusējos nolīgumos paredzēt obligātu klauzulu arī jaunajā AKK nolīgumā, tātad klauzulu par kultūras elementiem. Ziņojumu papildināja ļoti daudz grozījumu. Uh, un esam izstrādājuši kompromisu grozījumus. Un mēs vēlamies uh, arī vēl papildus uh, grozījumos rast kompromisus. Esam šobrīd sagatavojuši struktūru, mērķus, uh, um, cilvēku savstarpējās attiecības un ir svarīgi, ka Daudzos eh, grozījumos tika norādīts uz tādu kā um, kultūru kā maigās varas instrumentu, bet arī subsidaritātes eh, instrumentu un to, ka kultūra iesniedzas visās uh, dzīves jomās. Tiek teikts arī, ka uh, kā būtu jāattīst attiecības tālāk, uh, lai uh, pēc iespējas plašākus cilvēku lokus iesaistītu un kā mēs varam uzrunāt startautiskos partnerus, piemēram, UNESCO un Eiropas padomi. Tad ir vesela virkne organizāciju, kas šeit var būt mūsu partneri, jo īpaši UNESCO un Eiropas padome. Un tad uh, tiek runāts arī par kultūru, kā instrumentu, lai veidot struktūrētu dialogu. Te ir, par to ir runā sadaļā par kultūras attiecību virzīšanu. Šeit ir eh, jāatzīst eh, kultūras nozarē strādājošo lomu un arī reģionālo un pašvaldības iestāžu loma. Šeit ir eh, pienācīgi jāiesaist arī Eiropas mēroga kultūras nozars pārstāvi būtu jāpaplašina starptautiskās eh, programmas, tas ir iekļauts daudzos grozījumos, un arī kultūras nozares eh, loma inovācijās un sabiedrības attīstībā atsauce uz kultūrālo mantojumu dažādos tā aspektos man šķiet ļoti svarīga. Mums ir jāaizsargā mantojums un jānodrošina arī iespējas eh, ātri iejaukties kultūras jomā, ja tas ir nepieciešams, eh, to jau ir uh, ieviesis UNESCO, lai novērstu kultūras mantojuma sagraušanu tas varētu kļūt arī par mm, noziegumu pret noz cilvēci vai Um, kara noziegumu, un tas ir jāspēj novērst. Mums ir jāpastiprina arī sadarbība ar attiecīgiem ģenerāldirektorātiem komisijā un jāveic uh, tādi pasākumi, kas būtu pietiekami strukturēti. Mums ir vajadzīgs arī skaidras norādes ar skaidriem termiņiem, kas attiecas uz visām iesaistītajām pusēm. Uh, Mums ir vajadzīgi eh, gada plāni un daudzgadēji plāni, kuri eh, varētu tikt saskaņoti eh, kultūras fórumā Eiropas mērogā. Kultūras attīstības dienas tādas jau pastāv kaimiņattiecību politiku ar mūsu dienvidu kaimiņiem un austrumu kaimiņiem, bet arī ar citām trešajām valstīm būtu tas viss jāpaplašina. Uh, Tur mums ir e, vajadzīgi attiecīgi darbinieki šiem uzdevumiem ārlietu dienestā. Jāliek uzsvars uz e, jaunatni, jo īpaši tajās programmās, e, kuras mēs ar Broka kungu kopā esam nosaukuši par attiecībā uz starptautisko mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti. Uh, Kolēģi piedāvāja arī izveidot tādu kā kvalitātes hartu Eiropas kultūras politikai. Mums ir vajadzīgi kritēriji un skaitļi, un uh, mums arī uh, minoritāšu un migrantu kultūras ir jāņem vērā uh, kopējā kultūras ainavā. Uh, esam uh, izlēmuši, ka 2018. gads būs uh, kultūras mantojuma gads, un būtu labi, ja tad jau varētu izmantot šo jauno stratēģiju, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus. Un vēl man ļoti svarīgi šķiet uh, arī tirdzniecības attiecībās norādīt uz UNESCO konvenciju par kultūras mantojuma daudzveidību un tā saglabāšanu. Runājot, piemēram, par eh, kultūras preču ievešanu no kāra zonām, tur pilnīgi noteikti ir jāievēro nu, spēkā esošie noteikumi. Eh, tātad eh, ir ļoti daudz grozījumu un cerams, ka 30. maijā, kad būs balsojums, varēsim piedāvāt uh, jau arī vēl jaunus kompromisu grozījumus, bet es domāju, ka esam labi sadarbojušies. Paldies tagad ēnu referentu vispirms no Tautas partijas Strojevska kungs, lūdzu. E, pani Prevodničonca, šo... Paldies, priekšsādātāji. Godāmie kolēģi, pirmkārt, esmu kompromisa sagatavotājs. Es domāju, ka Es nemainīšu sevis piedāvāto tekstu, un tas, ko Elmars Broks sacīja, iesākumā viņš runāja par atšķirīgu viedokli eh, attiecībā pret abiem kompromisiem. Es eh, to iekļauju iekļautu kā papildu elementu, bet atsakos grozīt filozofu un citus vārdus. Ja mēs tagad iekļausim leibnicu, tad ir jālaiklāt Voltērs. Ja mēs vēl pieskaitam islāmu, tad jānosauc citas kultūras, kas ir ietekmējušas Eiropu, tā izskaitā, piemēram, Japānas kultūru. Tāpēc arī tas attiecas uz kulināriju, un mums ir piesardzīgi jādomā par dokumenta pamatvēstījumu. Ja mēs vēlamies šodien koncentrēties uz kultūras būtību kā tādu, uz materiālo, taustāmo un garīgo mantojumu, un šajā sakarā mēs apgalvojam, ka tā ir vērtība, ko var izmantot diplomātijā, tad mēs speram soli uz priekšu. Tomēr paturēsim prātā to, ka Eiropas kultūras stratēģija kultūra tiek veicināta galvenokārt virzot uz priekšu atsevišķas dalību valstis. Un ja mēs runājam par kopīgiem vēstījumiem, tad tie tikai stiprina atsevišķos. Mums nevajadzētu mēģi, mēģināt vēl stiprināt šo dokumentu, jo tas varētu to sagraut. Paldies! Paldies! Un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 que es la que se refiere a la necesidad de reforzar los vínculos de la unión con este importante programa del consejo de europa. Gracias. Köszönjük szépen. Nincs több név a listámon, ezért visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Mrs. Kostának.